Vakardienas sēdes protokols ir pieejams. Vai pret šo protokolu ir kādam iebildumu? Ja iebildumu nav, tad protokols līdz ar to ir apstiprināts.